atkal atsāktu. Protokols un uh, 6. februāra sanāksmes uh, teksti, protokola teksti ir pieejami. Vai kādam par to ir iebildumi? Tad uh, protokols ir pieņemts.